Welcome to this meeting. Uh, Sveicam jūs šajā sanāksmē, tāpat arī visus viesus. Vispirms apstiprināsim mūsu darba kārtību. Mums būs viena izmaiņa. Piektais punkts - dalība valsts nodarbinātības uh, politikas pamatnostādnes. Šo punktu mēs atliekam. Tā nolēma pēdējā koordinātoru sanāksmē. Tūkošanas režīms. Tātad, jā, tulkojumu jūs varat izmantot šīs sanāksmes laikā un arī seminārā. Ir pieejams visas val valodas, izņemot somu, maltiešu, uh, horvātu un īru. Uh, par uh, nodarbinātības komitejas delegāciju SEDEFOP tātad atskaita delegācija e, februārī bija Eiropas uh, e, arod apmācības centrā un uh, sekretariāts ir izstrādājis uh, atskaits dokumentu, ko jūs varat e, izlasīt šīs dienas sanāksmes um, dokumentos. Tālāk protokola apstiprināšana sanāksmēm, kas notika šī gada 25. janvārī, 17. 18. februārī un 23. februārī. Vai varam apstiprināt šos protokolus? Labi. Un tas nozīmē, ka esam nonākuši pie 4. darba kārtības punkta. Vēlos uh, sirsnīgi sveikt komisārus, Taisens kundzi, un eh, Tiboru Navrašķiču kungu. Mums ir prieks, ka esat šodien ieradušies un ceram, ka mums būs eh, tāda laba, intensīva, ļoti informatīva diskusija. Bet tagad došu vārdu kolēģim Kostas kundzei. kura iepazīstinās mūs ar dažādiem šī jautājuma aspektiem. Kostas kundze, jums vārds. Uh, paldies, uh, cienījamie kolēģi. Mēs uh, kultūras izglītības un nodarbinātības komitejās uzskatījām, ka mēs varētu noturēt šo kopīgo sanāksmi kopā ar komisāriem Taisens kundzi un Vrašič kungu. Gribētu jums sākumā uh, atgādināt eh, par 13 Erasmus studentiem, kas eh, gāja bojā traģiskā nelaimes gadījumā Spānijā. Vēlamies eh, pieminēt šo nelaimīgo gadījumu. Pagājušo gadu Strasbūrā mēs izteicām līdzjūtību tiem, kas cieta Briselē. Tagad atkal ir notikusi jauna traģēdija vidusjūras, eh, vid, vidusjūrā, tātad visu laiku kaut kas tāds, diemžēl, notiek. Katrā ziņā gribēju jums atgādināt par šiem, par šīm 13 jaunajām meitenēm no dažādām valstīm, kuras bija tādā ļoti īpašā periodā savās dzīvēs, kā mēs to esam dzirdējuši no šo meiteņu vecākiem, un šis ir sēra laiks. Mēs nevēlamies, lai kaut kas tāds varētu notikt atkal. Drošību ir eh, jāgarantē jauniešiem tad, kad viņi piedalās mācību darbā. Erasmus programma ir kaut kas tāds, eh, kam vajadzētu būt kā pozitīvai pieredzei, kas dod ieguldījumu jauniešu izglītībā. Un noteikti mums būs vēl citas iniciatīvas attiecībā uz šīm meitenēm. Es gribētu aicināt uh, tagad ieturēt klusumu minūti, godinot viņu piemiņu un gribētu uzsvērt arī to, cik mēs apņēmības pilni esam. Peska, Elīza, Mokīna, Chloe, Veronika, eh, Fonom Ant, Giulia e Kristīna. Grazie. once again, uh, I would like to Gribētu pateikties komisijai par uh, šo iniciatīvu, noturēt viedokļu apmaiņu par jaunu prasmu programmu. Tur tiek iesaistīti mūsu nodarbinātības komiteja un kultūras komiteja. Un tāpat gribu atgādināt, varbūt nav nepieciešams atgādināt, bet tomēr ir nepieciešams šādas pozitīvas uz nākotnē vērstas iniciatīvas darba tirgumu, izglītībai un kvalifikāciju celšanai, jo tās ir prioritātes mūsu grupām. Īpaši gribētu paust atbalstu iniciatīvai, kas paredz lasīt un reiķināt prasmes apgūšanai visiem. It is unacceptable, unacceptable that Ir nepieņemami, ka pasaulē nāk bērni, kuriem nekad nebūs iespēja iemācīties uh, lasīt un rēķināt, bet tas, diemžēl, notiek arī dažviet Eiropā, un tas tik tiešām ir apkaunojoši. Tātad tāds ir mūsu izējas punkts, bet, protams, mēs cenšamies tikt daudz tālāk. Un tagad došu vārdu Taisens kundzei. Pirmajai jūs sniegsiet mums prezentāciju un iepazīstināsiet ar šo svarīgo jautājumu mūsu komitejām. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, parlamenta deputāti. Man ir liels prieks būt atkal šeit, savās tā teikt, vecajās mājās un piedalīties jūsu komiteju kopīgajā sanāksmē un viedokļu apmaiņā par jaunu prasmu programmu. Prasmes eh, bija viena no tēmām, ar kurām jau darbojāmies 2015. Eh, gadā, februārī jūsu komitejā, un kā es redzu, šis jautājums joprojām ir jūsu komiteja darba kārtībā viena no prioritātēm. Ļoti pozitīvi vērtēju Uh, Pluras rezolūcija pieņemšana par uh, jauniešu nodarbinātību un uh, prasmu politiku, ja Balaus direktoru par prasmu saskaņošanu, tāpat redz, ka tiek izstrādāti joprojām ziņojumi par tādām tēmām kā Erasmus Plus izmantošana, lai izskaustu prasmu iztrūkumus, par prasmu atzīšanu, arodapmācību un tam līdzīgām lietām 2020. gada mērķu programmas ietvaros. Sev atvēlētajā laikā šodien gribētu veicināt diskusiju par to, kā šī diskusija ir virzījusies uz priekšu un pastāstīšu par mūsu darbu, pārdomu procesu pie šiem svarīgiem jautājumiem, kā lai nodrošina, lai mūsu darba spēkam būtu nepieciešamās iemaņas, iemaņas lai cilvēki varētu turēt līdz šim jaunajam darba tirgus uh, ātrumam un tāpat arī tādā attīstot prasmes nodarbinātībai un Eiropai. Eiropas ekonomiskie panākumi lielā mērā balstās uz mūsu cilvēku prasmēm. Mūsu nākotnes konkurētspēja un izaugsme būs atkarīga no prasmēm. Izmaiņu ātrums darba tirgu padara šo aspektu tā, par tādu lielu izaicinājumu. Digitālā re revolūcija joprojām turpina mainīt eh, darba vietas un nepieciešamās prasmes Jāsaka, ka es neredzu pretrunu starp uh, prasmēm uh, darba vietām un prasmēm uh, mūža garumā. Uzlabojot cilvēku prasmes un šo prasmu izmantošanu, tas ir arī sociālā godīguma nodrošināšana. Visas šīs prasmes, ja, ja tās trūks, nozīmē, ka cilvēks ne tikai tiek izstumts no darba tirgus, bet viņš ir izstumts arī no sabiedrības un pastāv augsts nabadzības risks. Es gribu nodrošināt to, lai cilvēkiem būtu viņiem nepieciešamās prasmes, uh, lai viņi varētu uzlabot savas dzīves iespējas, lai viņiem būtu arī attiecīgās prasmes darba tirgumu, tātad konkrētam darbam nepieciešamās prasmes, un lai notiktu mm, arī tādu prasmu apgūšanu kā radošums un komunikācija. Ja mēs gribam eh, risināt eh, šo nevienlīdzības eh, problēmu, tad mums ir jānodrošina prasmes visiem. Tāpēc ir nepieciešama cieša sadarbība vairākās politikas jomās un it īpaši starp uh, nodarbinātības un izglītības jomu. Es uh, ar Tiboru kopā veicu uh, diskusijas ar izglītības ministriem padomē, un Tibors pievienojās man savukārt Martā Epsko padomē, kad notika politikas debats par prasmēm. Bez tam mēs ļoti aktīvi sadarbojamies ar kolēģiem visā komisijas kolēģijā, lai meklētu visas iespējas uh, un aspektus, ko iekļaut šajā jaunu prasmu programmā. Tāpēc arī ļoti novērtēju uh, šo iespēju tikties ar jūsu abu komiteju locekļiem, jo tikai cieši sadarbojoties uh, prasmu izglītības un darba tirgus jomā mēs varēsim izstrādāt nepieciešamās reformas, lai risinātu problēmas, lai nodrošinātu ka visiem ir iespējas un godīgas uh, iespējas. Izaicinājums šeit ir liels. Mēs zinām, ka viens no pieciem eiropiešiem, tas nozīmē 70 miljonu pieaugušo, viņiem ir problēmas ar rakstīšanu, rēķināšanu. Viņiem ir ļoti vājas digitālās iemaņas, bet 90% darba vietu prasa šobrīd digitālās iemaņas. Pārāk daudz cilvēku ir iestrēguši darba vietā, kas neatbilst viņu talantam. 30% eh, cilvēku ar augstāko izglītību ir darba vietās, kur nav nepieciešams universitātes diploms. Apmēram 40% darba devēja savukārt nevar atrast eh, cilvēku ar vajadzīgām iemaņām, un 74% mācību procesu nodrošinātāji domā, ka viņi nodrošina pareizās eh, prasmes bet tikai 35% darba devēja tam piekrīt. Tā tad nepieciešama steidzama rīcība, tas ir skaidrs. Un jautājums tad ir, ko mēs varam darīt? Es gribētu izgaismot dažas jomas, kurās mēs uzskatām jaunu prasmi programma varētu panākt eh, kaut ko. Pirmām kārtām uzlabot prasmju līmeni. Jāpanāk, lai visi prasu lasīt, rēķināt, lai būtu digitālās iemaņas, kas nepieciešams eh, digitāliem tirgumu un arī mūžu, visa, visam mūžam. Izglītības un apmācības sistēmām te ir ļoti būtiska loma, bet eh, arī otrā iespēja nepieciešama tiem, eh, kas ir nonākuši situācijā. Jādomā arī par augstākā līmeņa prasmēm un jānodrošina arī to apgūšana visas karjeras laikā. Izmaiņu ātrums nozīmē, ka daudzas prasmes ātri noveco un tās pārņem jaunās tehnoloģijas un jaunas darba metodas. Mums nepieciešams eh, kompensēt to, nodrošinot, lai cilvēki varētu aktualizēt un papildināt savas prasmes, tātad modernizēt tās savas darba dzīves ietvaros. Es šobrīd pētu eh, iespējas eh, prasmi garantijām, dodot norādījumus dalībvalstīm, kā uzlabot piekļuvi prasmēm tiem pieaugušiem, kuriem ir zems prasmu līmenis. Tur nepieciešama koordinācija gan no izglītības, no mācību puses, tātad tas arī būs, kas noteikti šīs iniciatīvas veiksmi. Otrām kārtām jāuzlabo ārodu apmācības kvalitāte un pievilcīgums tā, lai tā kļūtu par pirmo izvēlu un nevis par uh, otro variantu jauniem cilvēkiem un viņu vecākiem. Mēs zinām, kas uh, darbojas dažās valstīs. Tiek iesaistīta biznesa, tiek iesaistīts biznesa sektors, tad jādomā, kā mēs to varam izmantot, lai labāk izmantot arī mācekļu programmas. Trešām kārtām nepieciešams eh, likvidēt eh, iztrūkstošos eh, prasmu posmus un neatbilstības, nepieciešams labāk prognozēt nepieciešamās prasmes. ir jāsaskata cilvēku prasmes, talantus, jāsalīdzina tos Eiropā. Migrantu un patvērumu meklētāju plūsmas eh, pieplūdums visu to ir eh, fokusējis vēl, vēl vairāk. Kvalifikācija labāka izpratne ļoti svarīga, lai varētu notikt gluda integrācija darba tirgu un jāraugās uz eh, rītdienas, uz nākotnes profesijām. Un tagad runāšu par konkrētāku darba tirgus sadaļu uzņēmēju darbību. 17% poļu universitātes beidzēju uzsāk savu uzņēmumu, bet eh, rādītājs ir pavisam savādāks citās valstīs. Kā mēs varam nodrošināt to, lai lielākam cilvēku skaitam būtu nepieciešamās prasmes, lai viņi varētu uzsākt kaut kādu uzņēmēju darbību? Un tādējādi šodien gribētu ar jums runāt par nepieciešamību strādāt pārobežu mērogā, lai panāktu patiesas izmaiņas. Darba tirgus eh, pasākumi, kas nav saistīti ar mācību un apmācības reformu, tas eh, neizdosies un arī otrā virzienā tāpat. Kopā ar kolēģiem esmu gatava atbalstīt centienus eh, šajā virzienā. Mums ir eh, būtiski resursi, lai mēs varētu realizēt jaunu prasmu programmu. 27 miljārdi eiro no Eiropas sociālā fonda, kas ir paredzēti izglītībai, apmācībai un izglītībai mūža garumā, vai arī varam izmantot reģionālās attīstības vai fondu vai Erasmus. Plus, tā tad eh, visi šie līdzekļi var uh, uzlabot cilvēku dzīves. Es tagad labprāt uzklausīšu jūsu viedokļus un sadarbošos ar jums, lai mēs varētu risināt šīs, um, šos izaicinājumus prasmu jomā. Mēs to esam parādā jauniem cilvēkiem, jauniem universitāšu beidzējiem, kuri nevar iegūt darbu, un tāpat arī uh, 50 gadniekiem, kuru prasmes vairs neatbilst jaunajām tehnoloģijām. Tāpat arī jaunajai sievietei vai vīrietim, kuram varbūt ir. Uh, vājas lasīšanas prasmes iemaņas un kas neļauj viņam iegūt labāku darbu. Cienījamie kolēģi, tikai strādājot kopā, mēs noteikti varētu panākt ko labāku. Tā, kad strādāsim pie tā. Liels paldies! Thank you, Madam Tyson. I... Paldies, Taisens kundze. Tagad došu do vārdu komisāram Nafrašičam. Paldies, priekšsādātāji, godātie deputāti. Man liels prieks piedalīties šajās debatēs kopā ar kolēģi Marianu Taisenu. Un uh, arī uh, mani priecēja tas, ka jūs komisija, no, komitejas atvainojas, nodarbojas ar šiem jautājumiem. Izglītības un nodarbinātības jomas ir saistītas un tās ir Uh, šīs problēmas jārisina. Šajā kontekstā svarīga ir gan izglītība, gan uh, nodarbinātība. Jautājums, kāda izglītība mums nepieciešama nākotnē? Kādu sabiedrību mēs vēlamies redzēt? Sav, sabiedrību, kurā ir arvien lielāka plaisa starp tiem, kas ir augsti kvalificēti un mazāk kvalificēti. Uh, un uh, vai uh, mums ir uh, jāapmāc tikai uh, šaura uh, iedzīvotāju uh, grupā, kas uh, ir ne ar, um, sniedzot tādu kvalifikāciju, kas ir nepieciešama transnacionāliem uzņēmumiem. Es uzskatu, ka mums ir labāk jārēģē uz uh, darba tirgus prasībām, un otras puses jāpalīdz jauniešiem uh, adaptēties un integrēties sabiedrībā. Eiropiešiem ir jābūt uh, aktīviem pilsoņiem, viņiem jāspēj uh, piemēroties darba tirgus prasībām. Mēs nesen ar nodarbinātības ministriem apspriedām jautājumu par nepieciešamajām prasmēm. Mums ir nepieciešami pārliecināti, kompetenti pilsoņi, kuri spēja strādāt. Un tādēļ mums ir jāpaukstina izglītības un profesionālās apmācības līmenis Eiropā, lai jaunieši jau agrā vecumā apgūtu nepieciešamās prasmes. Un tādēļ ir eh, jāuzlabo izglītības un apmācības kvalitāte. No kā mums jāsāk? Mums jāsāk skolās un varbūt pat vēl agrāk. Eh, ir eh, šīs prasmes jāstiprina pamatskolā, vidusskolā, augstskolās un pēc tam arī pieaugušo apmācības jomā, gan oficiālā, gan neoficiālā. Pētījumi liecina, ka jo ātrāk eh, sākam šādu apmācību, jo labāki rezultāti tiek gūti. Īpaši tas attiecās uz jauniešiem no uh, Um, nelabvēlīgākiem uh, iedzīvotāju grupām. Mums ir jānodrošina visiem pamata informācijas tehnoloģiju prasmes, jo digitāla ekonomika arvien attīstās, jo pretējā gadījumā pastāv augsts uh, sociālās izstumtības risks. Tāpat jādod iespēja jau skolas gados gūt uzņēmēja darbības pieredzi. Jauniešiem ir jāiesaistās vismaz vienā šādā praksē, pabeidzot obligāto izglītību. Mums ir jāveido ilgtspējīga partnerība starp uh, privāto sektoru un izglītības nozari, tā skaitā augstskolām. Mums ir jāaizpilda prasmju plaista, kas pastāv un jānodrošina labākas kvalitātes prasmes. Tāpat jādomā par horizontālajām prasmēm jāiemāca jauniešiem būt patstāvīgiem, izmantot uh, radošumu un uh, spēt domāt kritiski, tāpat strādāt komandā. Ir uh, svarīgi domāt arī par attieksmi lai a, uh, nodrošinātu to, ka jaunieši spēj adaptēties, ka viņi ir uh, elastīgi, ka viņi paši spēja pieņemt lēmumus uh, visas savas profesionālās uh, karjeras laikā. Un ir ļoti svarīgi palīdzēt jauniešiem un gados jauniem migrantiem integrēties ne tikai darba tirgū, bet sabiedrībā kopumā. Tas ir saistīts ar mūsu kopīgām pamatvērtībām Eiropas Savienībā. Uh, Mums ir jāaktualizē pamatprasmju ietvars, kas tika apstiprināts pirms desmit gadiem, kur uzskaitīts pamat uh, zināšanas, prasmes un attieksmi, kas nepieciešamas. Uh, šis uh, ietvars ir jāaktualizē, lai dalību valstis varētu arī modernizēt savas izglītības sistēmas. Tāpat uh, mums ir jāņem vērā straujā tehnoloģijas attīstība un augstākā izglītība ir jāpieskaņo darba tirgus prasībām un konkurētspējīgas ekonomikas prasībām. Tāpat mums ir labāk jāizsekot tam, kā augstskolu beidzēji iekārtojas darbā, kā viņi izmanto iegūtās prasmes Mums ir nepieciešams īstenot šajā jomā ilgtermiņa pieeju. Ir uh, jānovērš tas, ka pēc 10 vai 20 gadiem varētu rasties prasmju deficīts. Ne tikai jādomā par to, kā aizpildīt pašreizējo deficītu. Un mums ir jānovērš iemāca ja tādas prasmes, kas ir piemērotas ekonomikai, kas pastāvīgi mainās un attīstās. Tas ir svarīgi, lai veicinātu nodarbinātību, lai neviens nebūtu izstumts no sabiedrības. Prasmju darba kārtība ir plašs projekts. Mēs sāksim tuvāko gadu laikā īstenot konkrētas iniciatīvas Tas mums palīdzēs veidot sabiedrību, kurā pilsoņi ir patstāvīgi un pašpārliecināti. Paldies! Thank you, Mr. Commissioner. Paldies komisāra kungam. Un tagad pirmais jautājuma rauns. Katram runātājam ir atvēlēta pusotra minūte un pirmajam kāskungam no EPP grupas lūdzu. Paldies, prieksēdētājs kundze, un vēlētos pateikties abiem komisāriem par to, ka esat ieradušies šodien mūsu sēdē. Paldies par jūsu ievadvārdiem. Taisens kundze pieminēja uzņēmē darbības iemaņas. Un mans jautājums tieši ar to būs arī saistīts. Tātad, kā mēs eh, privātu personām varētu atvieglot eh, darbu kā uzņēmējiem, kļūt par uzņēmējiem. Ļoti pozitīvi ir vērtējums, ka mēs runājam par šiem jautājumiem, bet kā to panākt, ja mēs nevēlamies uzlikt atbildību par eh, nodarbinātības palielināšanu sabiedrībā no valsts uz privātpersonu preciem? Uh, Nākamais, ko darīt ar cilvēkiem, kuriem ir pāri par 50 gadiem? Tas ir ļoti svarīgs jautājums. Un eh, varbūt, ka jūs varētu, tā, es arī tagad tuvojos šim eh, bīstamajam skaitlim, bet saprotu, ka ne visiem tā ir prieksēdētāji. Paldies! Ar Heijens kundze nākamā lūdzu EPP, bet no kultūras komitejas lūdzu. Nīsamai, Paldies! Vispirms es domāju, ka ir ļoti svarīgi, ka mēs izglītību uh, uh, un uh, gan skolās, gan profesionālo izglītību nenošķiram vienu no otra, jo ir svarīgi nodrošināt kvalifikāciju komunikāciju, eh, iesaistot gan skolas, gan uzņēmumus, ir valstis, kur tas ir labāk organizēts, un eh, citās valstīs, kur ir eh, galvenais akcents uz izglītību skolā, nevis uz prof, praktiskās izglītības iegūšanu. Uh, Tā tad ir jāiegūst tāda kvalifikācija, kas ir pēc tam arī nepieciešama. Diemžēl ne skolās, ne izglītības centros vienmēr tiek apgūtas uzņēmēja darbības prasmes, jo pietrūkst arī atbilstošu pasniedzēju, un es domāju, ka mums abas šīs puses ir jāuzsver. Tāpat mums ir arī eh, jāmāc jaunās tehnoloģijas izmantot, informācijas tehnoloģijas apgūt. Diemžēl ir eh, valstis, kur eh, nav vēl nodrošinātas iespējas visiem apgūt prasmes, izmantot internetu un uh, Es eh, domāju, ka eh, šajā eh, jomā mums ir jādomā arī par duālo izglītību profesionālajā jomā un ir nepieciešama ciešāka sadarbība. Thank you. Paldies! Un tagad pati runāšu S un D nodarbinātības pārstāves statusā. Jūs pieminējāt eh, divas tēmas, abi no jums godātie komisāri, bet eh, pirmais, un tas tik ļoti neatspoguļojās, kāda ir eh, darba devēju atbildība. Mums ir jābūt ļoti plašām diskusijām, vismaz es tā uzskatu, par to, kā darba devēji var vairāk ieguldīt savu darba ņēmēju prasmju uzlabošanā, jo mūža izglītība tai ir jābūt visu kopīgai atbildībai - darba ņēmēji, darba devēji, arotbiedrības un arī ārpus darba tirgus stāvošie spēlētāji. Par šo jautājumu būtu jādiskutē. Un, protams, vēlētos pieminēt arī pieejamības momentu. Mums ir jāizprot, protams, mēs to arī apzināmies, ka prasmes eh, nav vienmērīgi un homogēni izplatītas visā sabiedrībā. Tas ir atkarīgs no dzimuma, no kultūrālās un ģimenes pagātnes, no dažādiem aspektiem. Un eh, varbūt, ka mums vajadzētu runāt par to, kā šīs zināšanas un prasmes eh, līdzsvarotāk izplatīt sabiedrībā, jo, lai mēs labi dzīvot, mums tas ir vajadzīgs. Un tagad uzklausīšu jūs. Paldies! Tātad varbūt jūs atbildēsiet uz jautājumiem, un tad nākamais jautājuma rauns. Okay, uh, Labi. Šķiet, ka vispirms dodam visiem jautātājiem iespēju un tad atbildēsiet. Tātad Kamerveta kungs no kultūras komitejas lūdzu. Es un D grupas vārdā lūdzu. Liels paldies, komisārs kundze, Taisēns kundze, Navrašič kungs. Un uh, Tiešām eh, mēs esi vienprātīgi, ka Eiropas ekonomikas attīstība ir atkarīga no digitālajām kompetencēm. Mēs zinām, ka strādnieki arvien mazāk izmanto uh, skrūvgriežus, bet gan uh, planšetes, planšetdatorus. Tas nozīmē, ka uh, ir uh, jāpiešķir svarīga loma digitālām kompetencēm šajā programmā, un tāpat tas viss jātiecina uz uh, dažādām paudzēm. Un, uh, protams, nepietiek tikai visiem iedot planšetu datoru rokās, bet arī uh, ir konkrēti jāapgūst, kā izmantot šos jaunos uh, Uh, saziņas līdzekļus, lai uh, cilvēki varētu būt uh, radoši un kritiski vērtēt šīs tehnoloģijas, lai viņi varētu aktīvi piedalīties darba tirgu un tātad, lai viņi pakāpeniski apgūtu šīs prasmes, lai viņi varētu kritiski domāt un lai viņi varētu kļūt digitāli neatkarīgi un patstāvīgi un tāpat arī gados vecākiem cilvēkiem būtu šādas prasmes jāiemāca un eh, Protams, eh, svarīgi ir jāapmācīt eh, arī pasniedzējs un skolotājs. Tas nodrošinā tad lielu lēlie, lēcienu uz priekšu. Un šie uzdevumi ir jānovieto mūsu darba kārtības augšgalā, kā prioritāri, un es sagaidu arī no komisijas, lai tā spēlētu savu koordinātoru lomu un sniegtu atbalstu šiem pasākumiem dalību valstīs un arī dalība valstīm jāuzņemas uh, saistības, jāizrāda lielāka apņēmība, un tad arī mēs varēsim uh, pavirzīties uz priekšu šajomā. Paldies! Paldies! Jana Citnanska ir nākamā. Lūdzu. Ďakujem veľmi pekne. Ja mám niekoľko otázok. Uh, jednak by, keďže... Paldies. Vēl daži jautājumi par... Uh, es strādāju ar cilvēkiem, kam ir Eh, arī veselības problēmas, jautājums, kā viņus integrēt. Otrakārt, eh, Slovākijā mēs piedzīvojam tādu situāciju, ka netiek atzītas citu valstu izdotas uh, Eh, kvalifikācijas apliecības vai diplomi, teiksim, kāda studente ir ieguvusi psiholoģijas eh, doktora grādu eh, kādā psiholoģijas skolā apvienotā karalistē, un Slovākijā tas netiek atzīts. Un vai nu nevar vai negrib atzīt šo kvalifikāciju. Uh, Tātad um, mēs uh, grib, es vēlēto zināt, kādi pasākumi būtu jāveic, uh, lai nodrošinātu šādu atzīšanu. Un trešais jautājums ir. Gribētu uh, zināt vairāk, kādas digitālās prasmes būtu nepieciešams privātā sektora. Klārkins kundze nākamā lūdzu. Lūdzu. Jā, paldies. Arī es vēlētos pateikties abiem komisāriem, ka esat ieradušies, lai runātu ar Nodarbinātības un kultūras komiteju deputātiem. Uh, Iepriekšējā sasaukumā es kultūras komitejas paspārnē sagatavoju profesionālās apmācības un profesionālo kvalifikācijas ziņojumu, un eh, mani priecēja, ka jūs runājāt par šo tēmu, bet īpaši par e-kvalifikāciju ietvaru 2008. gadā un kā šis ietvars, kurš toreiz tika pieņemts, ietekmē jaunu cilvēku dzīvi visā Eiropā varbūt par, pa, par sabiedrības apklaušanāšanu, par šīm iemaņām kad jūs to domājat eh, tā kā pabeigt un kā jūs domājat diskusijās iesaistīt pilnīgi visas iekš, iesaistītās puses, jo domāju, ka gan uh, darba devējiem, gan arī institūcijām, gan visiem, visiem darba tirgus spēlētājiem ir jābūt iesaistītiem šajā diskusijās. Es saprotu, ka izglītība ir dalība valsts kompetencēm. Tad kā jūs, runājot par izglītību, vēlaties sakārtot šo jomu, ievērojot subsidiaritāti un neko neuzspiežot dalību valstīm? Un, protams, jau agrīnā stadijā vajadzētu e, iesaistīt visas iespējamās puses, un, protams, ka mēs nerunājam par pilnīgu harmonizāciju. Tātad šo direktīvu pārskatīšana, vai tā ir paredzēta, ja ir, tad kādi ir laika grafiki un kā jūs to domājat iesaistīt iesaistītās puses jau ļoti agrīna procesā? priekšsēdētāra. Priekšsēdētāja Labajovas kundze, iepaldies! Paldies eh, abiem komisāriem! Ļoti apsveicama viedokļa apmaiņa. Mēs eh, jau ļoti ilgi, es un mani audzes kolēģi, esam gaidījuši par šo profesionālo iemaņu pārskata e, programmu dažādas iemaņas, tajā skaitā arī radošums, par to ir jārunā. Uzņēmē darbības stiprināšana Eiropā arī ir ļoti svarīgs punkts. Dalību valstīs tas ir akūti vajadzīgs. Protams, mēs nevarēsim visus 500 miljonus eiropiešu padarīt par uzņēmējiem, un tomēr tie, kuri vēlētos par tādiem kļūt, tiem būtu jābūt labāk informētiem par to, kā tas darbojās. Un tas ir svarīgi. Uh, un eh, darbam ir jānotiek institūcijas sadarbībā. Tomēr man politiskā grupā Alde vēlētos jauno iemaņu darba kārtībā redzēt sekojošo. Runājot par jaunām iemaņām, tām ir jābūt saistītām ar darba tirgus eh, iespējām. Un eh, izglītībai un praksē ir jābūt saistītai. Nākamais, kā jūs vērtējiet nākotnē vajadzīgās iemaņas. Kā jūs paredziet, kas būs vajadzīgs darba tirgu un kāda ir sadarbības starp skolām un darba tirgu? Ko vajadzēs nākotnē, vai skolas darba tirgus un valdības atbildīgās iestādes nodrošina dialogu, un ja nodrošina dialogu, vai tas ir aktīvs? Kā uh, tuvāk ievilkt, ja tā varētu teikt, cilvēkus darba tirgu? Un uh, Mēs visi zinām, ka vislabākā vieta, kur iemācīties profesiju, ir strādājot. Un tam mums ir nepieciešams funkcionējošs darba tirgus. Un visbeidzot, un to vēlētos uzsvērt, mums e, ļoti niansēti būtu jāpadomā, kā mācīt iemaņas skolotājiem. Jo skolniekam kaut ko labu un labi var iemācīt tikai tad, ja skolotājiem pašam ir attiecīgās prā, prasmes. Paldies vēlreiz, ka esat ieradušies uz mūsu diskusiju. Prieksēdētāji, paldies! Jānā Tu. Yes, please. Uh, thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es um, arī no sirds veicu abus komisārus. Martīna, mana kolēģe, jau ļoti skaidri pateica to, ko mēs visi domājam, un tāpēc es vēlētos niansētāk pakavēties pie cita. Uh, jūsu uh, ievadvārdos um, Jūs nerunājāt par caurskatāmību, un tam ir nepieciešams Eiropas kvalifikācija ietver pārskatījums. To mēs esam ignorējuši jau gadiem. Mēs e, esam ignorējuši to, ka e, gan jaunajām dalību valstīm, gan arī trešo valstu iedzīvotājiem dažādu šķēršļu dēļ, tajā skaitā arī valodas šķēršļu dēļ pie darba tirguma ir liekta. Uh, Un bieži vien arī trešo valstu diplomu atzīšana ir e, pietiekami grūta. Piemēram, veselā virknē dalību valstu e, valodas prasības ir ārkārtīgi striktas. Mēs runājam par brīvu darba spēka pārvietošanos Eiropas Savienības ietvarā, bet, ietvaros, bet bieži vien tas nedarbojas. Vēlētos jums atgādināt arī to, ka e, bieži vien šī valodas prasība aiz tās tiek slēgta etniskā diskriminācija. Un e, tas eh, neatbilst nedz proporcionalitātes, nedz arī citiem juridiskiem principiem. Un eh, kāpēc ir bijuši gadījumi, kad pilsonis ir spiests griezties tiesā, lai viņa kvalifikācijas tiktu atzītas. Domāju, ka mums vajadzētu izanalizēt radušo situāciju, lai tiešām būtu homogenizēta uh, prasmju atzīšana Eiropas līmenī. Thank you. Uh, that means... Paldies. Tas nozīmē, ka tagad komisāriem ir iespēja ļoti īsi, konspektīvi atbildēt uz visiem šiem jautājumiem un dot mums cerību attiecībā uz uh, Uh, šo programmu turpmākajos gados un sāksim ar Taisens kundzi. Paldies, priekšsēdētāji! Par pirmo jautājumu par uzņēmē darbību, kādā veidā mēs varētu stimulēt uh, uzņēmē darbību turpināšu savā dzimtajā valodā un izmantošu parlamentu izcilu labo tulkošanas dienestu. Tā tad uh, tagad pārslēgšos uz savu Eh, dzimto valodu, nīderlandiešu. Eh, šajā brīdī, es domāju, mums ir jādomā tādā mm, visaptverošā veidā, koncentrēties uz visām frontēm un jānodrošina, lai cilvēkiem būtu prasmes, kas nepieciešams viņu darba veikšanai. Uh, Kad mēs runājam par uzņēmēju darbību, mēs bieži runājam par eh, startup uzņēmumiem, tātad jauniem uzņēmumiem. Bieži vien ideja ir, la, ideja ir laba. Mēs vēlamies jaunus cilvēkus iesaistīt šajā procesā, tātad dot viņiem prasmes, bet tas nav atkal tik viegli. Mēs eh, gaidām iniciatīvas un eh, radošumu, un attiecīgas prasmes ir pilnīgi nepieciešams darba tirgū. Tātad jāsaprot, ka cilvēks nepārtop par uzņēmēju kaut kādā, nu, vienkārši dienas laikā. Tās ir prasmes laika gaitā. Ja mēs runājam par senioriem vai tiem, kam pār 50, nu, ko mums vajadzētu darīt? Jānodrošina, lai šie cilvēki būtu nodarbināmi. Pagājušā nedēļā mēs uh, apmeklējām uh, darba drošības un veselības iestādi Ehm, runājām arī par um, strādājošo novecošanos. Jā, mēs runājām par uh, tiem cilvēkiem, kas uh, strādā līdz pensijas vecumam un varbūt arī pēc uh, pensijas vecuma. Katrā ziņā ir svarīgi, lai viņiem būtu laba veselība un uh, drošība un veselība darba vidē ir ārkārtīgi svarīga. Tātad rūpēties par to un tā ir viena no lietām, viena no prasmēm, kas arī ir jāiemācās, lai uh, Eh, saglabāt šos cilvēkus, kam ir vairāk kā 50 gadu darba vietās, lai viņi būtu darba spējīgi. Mēs zinām, ka e, ir daudz cilvēku, kuriem pār 50 gadiem un kuriem ir grūti atrast darbu. Tā tad būtu jānodrošina, lai viņi paliek, saglabā šīs eh, darba vietas. Tas ir arī tāds, nu, mentalitātes jautājums. Un jāsaprot, ka cilvēks, kuram ir pāri par 50 gadiem, viņš var ļoti daudz ko dot savam darbdevējam. Tālāk par piekļuvi eh, no izglītības uz darba tirgu. Mēs zinām, ka tas ir tāds ļoti smalks process. Un jauniešiem ir jāpalīdz šajā ceļā. Viena no labākajām metodēm, kā veicināt šo pāreju, tā ir tā kā mācekļu apmācība vai mācības eh, darba vietā, ne tikai tātad izglītības vietā. Uh, ka nepieciešams eh, radīt šīs eh, darba vietas eh, darba vidē un sasaistīt to ar mācību vidi. Daudz runāja arī par mācību spēku, izglītotāju kvalitāti. Tā tad tie, kas dod šīs prasmes un iemaņas, cik lielā mērā viņiem ir jābūt kontaktos ar reālo dzīvi, ar nozaru, lai viņi redzētu, kas notiek darba vidū. Tātad tam ir jānotiek, un tikai tādā veidā iespējams labi uh, izglītot, sagatavot tos cilvēkus, kas tur nu, nākotnē būs aktīvi darba tirgū. Vēl viens jautājums, kas man tika uzdots. Kādā veidā cīnīties eh, pret nevienlīdzību piekļuvē darba tirgumu? Marta sākumā mēs uzsākām plašas diskusijas. To mēs saucam par sociālo tiesību Eiropas eh, pīlāru. Un viens no šiem aspektiem tur ir tieši piekļuve darba tirgumu un iespēja piekļūt. Tātad šajā pīlāra ļoti svarīgs elements ir arī prasmes. Un tik tiešām, jā, Ja cilvēkam ir prasmes, tad viņam ir iespēja piekļūt uh, eh, tirgumu, pat ja viņam varbūt nav pietiekams uh, šīs uh, prasmes, kā arī daudziem cilvēkiem, kā piemēram sievietēm, tāpat arī jauniem cilvēkiem, bet jā, visi principā piekrīt šim nostādījumam. Tālāk par digitālajām iemaņām. Es jau daudz dzirdēju, daudz izteicās par digitālajām iemaņām. Tās ir nepieciešams eh, jebkurā apmācībā, un to es arī minēju savās ievada eh, izteikumos. 90% eh, darba vietu, kā jau es teicu, prasa zināmas kaut kādas digitālās kompetences. Tas nebūtu nenozīmē, ka cilvēks strādā. Teiksim, nu no katram nav tas jāzina tik detalizēti, bet ir eh, jāsaprot, ka ir nepieciešams tomēr kaut kāds digitālo iemaņu bāzes apjoms. Tik uzdots jautājums arī par koordināciju, ko mēs varētu veikt komisijas ietvaros. Jā, ļoti daudz, kas ir iespējams Tāpat laikā jūs sakat, ka tas ir subsidiatāts jautājums, bet te gribu teikt vienu lietu. Trijām Eiropas iestādēm nav harmonizācijas un uh, regulēšanas kompetences šajā jomā. Tas ir dalībvalsts ziņā. Mēs tātad atstājam to dalībvalsts ziņā organizēt savu izglītību. Mēs atzīstam šo subsidiatāts procesu. Uh, Tās ir vietējās, reģionālās, nacionālās pašvaldības, kuras ir un paliek atbildīgas par mācību programmām un apmācību, bet mēs mēģinam tām palīdzēt. Un palīdzot, tātad veicot idejas, labākās prakses un pieredzes apmaiņu, mm, programmu apmaiņu, tātad mēs varam spēlēt šo koordinācijas lomu un tādā veidā stiprināt um, ar šo jauno prasmu programmu visu šo procesu. Tātad, kā es teicu, labākās prakses apmaiņa ļoti svarīga, lai tas notiktu, Eiropas pusgads mums var palīdzēt. Valsts specifiskajās rekomendācijās mēs arī esam norādījuši, ka ir nepieciešams iegūt uh, prasmes, mācību, apmācību ziņā, un 15 uh, valstīm ir izteikti šāda veida uh, rekomendācija attiecībā uz sociālajiem partneriem Eiropas līmenī. Viņiem noteikti ir, viņu balss ir jāsaklausa, jo tikai tādā veidā mēs varam risināt šo sarežģīto prasmu jautājumu. Un noslēgšu ar to, ko es arī sāku. Mums ir finansiāls iespējas, mēs varam palīdzēt un veicināt, stimulēt dalību valsts, lai tās varētu darīt to, kas mūsuprāt ir noderīgi. Kāpēc? Tāpēc, lai dotu nākotne tikai jauniem cilvēkiem, bet lai nodrošinātu šīs darba iespējas, lai cilvēki būtu nodarbināmi. Es zinu, ka Agrāk varbūt eh, šis vārds nav bijis tik eh, būtisks, bet tagad eh, tā ir. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai cilvēkam būtu kapacitāte, jaunietim būtu kapacitāte atrast darba vietu, bet ne tikai atrast, bet arī palikt tajā, saglabāt to, lai viņam būtu ieņēmumi, lai viņš neizkrist no šīs aprites. Es skatos, vai ir vēl citi jautājumi, kas man tika uzdot. Kā darba devējus iesaistīt? Nu, visiem ir jāiesaistās, arī darba devējiem. Arī darba devējiem ir jāsazinās, jābūt kontaktā ar um, šo apmācības pasauli. Katrā reģionā, katrā valstī ir jādomā, kā to labāk darīt. Tas, ko mēs darām Eiropas līmenī, mēs cenšamies apvienot uh, šo sociālos partnerus, tātad uh, arotbiedrības, uh, darba devējus, un um, likt viņiem saprast, cik svarīgi ir šī prasmju programma. Un tādā veidā mēs cenšamies nodrošināt, lai sociālie partneri tātad dot savu ieguldījumu šajā sociālajā pīlārā. Un arī ar darba devējiem, darba devēju organizācijām ir svarīgi sadarboties un strādāt, lai izveidotu tā saukto Eiropas uh, mācekļu, mācekļu darbības uh, aliansi, lai radītu tādas kvalitatīvas darba vietu iespējas. Jo jā, ir ļoti labi runāt par mācekļu programmām, par duālām programmām, par tādām drošām darba vietām šiem mācekļiem, bet tām ir jābūt arī tādām cilvēku cienīgām darba vietām. Un e, tāpēc ir nepieciešams, lai uzņēmumi piedalītos visā šajā procesā un iesaistītos šajā aliansē un e, paktā, ko mēs esam e, noslēguši attiecībā arī uz jauniešu iniciatīvu. Tālāk par lingvistiskajām prasībām šais, šīs prasmes ir ļoti svarīgas, tātad, lai jaunieši varētu runāt uh, svešvalodās un lai tādējādi varētu piedalīties kādu uzņēmumu darbībā vai arī savas valsts darbībā. Tas ir tikai normāli, ka ir lingvistiskas prasības, protams, tās nedrīkst būt tādas neproporcionālas, nevar kādam prasīt uh, kaut kādu protekcionistisku iemeslu pēc uzlikt uh, kaut kādas neiespējams valodu prasības. Tātad vārds proporcionalitāte, sabalansētība paliek svarīgākais. Paldies, komisārs Kunze! Jūs eh, runājāt neilgāk kā desmit minūtes, labi, es runāšu īsāk, saka komisārs kundze. Un tagad došu vārdu komisāram Navračič kungam, jums arī nevairāk kā desmit minūtes. Chairwoman, be... Paldies priekšsēdētāji. Es runāšu īsāk, vismaz tā ceru jo komisāre Taisena jau tik uh, labi atbildējuši šiem jautājumiem, ka nu, man, uh, mans uzdevums ir kļuvis daudz vieglāks. Um, manuprāt, uh, prasmes nodarbinātība ir ne tikai ekonomiski jēdzieni un termini, bet arī sociāli jēdzieni un uh, šeit ir cieša saikne starp sociālām prasmēm, sociālo pieredzi un nodarbināmību. Runājot par uzņēmēju darbības prasmēm, šeit ir runa ne tikai par to, kā vadīt uzņēmumu, par kaut kādām finanšu jomas zināšanām, bet arī par to, kā būt uh, neatkarīgamām, autonomam, atbildīgām pilsonim, kā pieņemt uh, sva sabiedrībai svarīgus lēmumus, privātai uh, karjerai svarīgus lēmumus un kā saskaņot individu un sabiedrības uh, intereses. Ja mēs runājam par uzņēmēju darbību un izglītību, tad tas ir tāds horizontāls uzdevums izglītības sistēmai e, iemācīt pamat uzņēmēju darbības prasmes, kā panākt uh, vienprātību, kā saskaņot atšķirīgus viedokļus un intereses. Un mēs vēlētos palīdzēt dalību valstīm veidot uzņēmēju darbības prasmju elementus un tos iekļaut mm, apmācības programmās. Un palīdzēt iekļaut kultūras, izglītības un arī citas prasmes attiecībā uz uzņēmēju darbību. Tāpat uh, Uh, uzaicināt uh, vietējos uh, uzņēmējus, kas varētu liet, būt kā liecinieki, pastāstīt par to, kādas prasmes ir nepieciešamas, lai varētu veiksmīgi darboties, būt veiksmīgi uzņēmēji, lai tie būtu kā tādi paraugi, ko atdarināt. Tālāk par digitālajām prasmēm. Jā, mums ir dati par to, ka 70% skolotāji atzīst, ka svarīgas ir IKT prasmes mūsdienu dzīvē, tomēr skolās Eiropas Savienībā tikai 25% skolēnus ap, apmāca skolotāji, kuri paši ir uh, digitāli kompetenti. Tā kā tas liecina par to, ka vispirms būtu jāapmāca paši skolotāji un pasniedzēji, lai viņi varētu pēc tam uh, labāk mācīt uh, skolēnus. Un mums ir jādod lielāka kas iespējas skolotājiem viņi jāatbalsta, lai viņi varētu panākt dažos gadījumos arī savus skolēnus šai ziņā. Tāpat uh, svarīgs elements izglītībā, protams, ir uh, skolotāju apmācība, jo mums arī skolotājiem jādod ir uh, mūsdienu prasībām atbilstošas um, iemaņas un prasmes. Es piekrītu komisārs Taisenes viedokli par to, ka mēs daudz ko varam panākt, mēs tiešām reāli varam mainīt situāciju, ietekmējot dalību valstis, bet runājot uh, par uh, šo jomu, mums, protams, ir nepieciešams saglabāt vienprātību dalību valstīs, lai tās mūs atbalstītu, jo bez dalību valstu atbalsta mēs neko nepanāksim. Un mums ir jāizstrādā kvalitatīva prasmju darba kārtība, tāpat jāveicina uh, pieredzes apmaiņa, ideju apmaiņa un uh, tāpat dažādas konferences, lai dalību valstis varētu viena no otras mācīties. Un esmu paredzējis veikt arī šādu izglītības politikas pārskatu Eiropas Savienībā un esam saņēmuši atsauksmes jau no augstākās izglītības iestādēm dalību valstīs, no dalību valstu valdībām attiecībā arī uz nodarbinātību un darba tirgu. Un uh, uh, iezīmējas vienprātība par to, ka mums ir jāceļ nodarbināmība uh, augstākās izglītības uh, jomā attiecībā uz pasniedzējiem un uh, studentiem, ka vairāk jāatbalsta augstākās izglītības iestādes, universitātes lai uh, mācību programmas uh, tiktu orientēts arī uz praktiskām iemaņām un lai studenti apgūtu ne tikai teorētiskās zināšanas, bet arī praktiskās iemaņas. Liels paldies! Uh, paldies! Tagad. Uh, uh, dodu vārdu Kostas kundzei no kultūras komitejas, kura turpmāk vadīs šo sēdi. Un uh, tagad uh, pirms dodu vārdu kolēģiem otram jautājumu raundam atgādinu, ka uh, var, tātad jautājumu uzdošana nedrīkst pārsniegt pusotru minūti, un pēc tam apkopotās atbildes nedrīkstētu pārsniegt desmit minūtes, lai mums būtu laiks vēl trešajam raundam. Tagad vārds Kuņevas kundzei no GOE grupas nodarbinātības komiteja. Paldies priekšsēdētāji runājot par prasmēm un darba tirgu. Mums Eiropā ir 25 miljoni bezdarbnieku. Pētījumi liecina par to, ka cilvēki izmisīgi meklē darbu Eiropā. 2010. gadā Spānijā no eh, liela daļa bezdarbnieku mm, nebija ja pietiekami apmācīti, viņiem trūka prasmju, un tagad gandrīz vai vaina tiek uzvelta bezdarbniekiem par to, ka viņi ir bez darba. Es gribētu zināt, kādas konkrēti ir komisijas prioritātes, radot uh, tās daudzās darba vietas, kas Eiropā ir nepieciešams. Manuprāt, komisija uzskata, ka Uh, jaunu prasmju iegūšana darba, uh, darba tirgu uzlabo šo situāciju. Līdz 2020. gadam tiek teiks, ka 75% bezdarbnieku varēs atrast darbu, bet ir valstis, kurās ļoti daudz kvalificētu speciālistu ir bez darba. Piemēram, Grieķijā tūkstošiem cilvēku ir spiest doties uz Vāciju, jo viņi nevar atrast darba vietu savā valstī. Un kāda jēga tad ir iegūt vēl papildus prasmes, ja jau tā kvalificēti cilvēki ir bez darba? Paldies! Nikolas Huntis no uh, Goja grupas kultas, kultūras komiteja. Paldies priekšsēdētāji. Abu komisāru teiktais bija ļoti interesants, arī viņas sniegtās atbildes uz jautājumiem bija interesantas. Visi ir vienisprāts par to, ka ir jāuzlabo prasmes, ka tās ir jāmodernizē, bet tas nav vienīgais veids, kā risināt mūsu priekšā stāvošās problēmas. Un tādēļ man ir šāds jautājums. Kāda jūsuprāt Eiropā ir svarīgākā problēma, kas mums būtu jārisina? uzlabojot uh, kvalifikāciju, vai runa par darba ražīgumu, vai par konkurētspēju, un pēkšņi mēs dzirdam, ka it kā trūkstot darba roku Eiropā. Vai arī tā ir cita daudz vispārīgāka problēma, proti sociālo tiesību neievērošana es ļoti uzmanīgi sekoju tam, kādas uh, prioritātes komisija bija izvirzījusi pēdējā gada laikā. Vai cīņa ar bezdarbu ir Eiropas komisijas prioritāte? Un vai tikai tirgus būs tas, kurš noteiks kādi, tad ir uh, risinājumi. Vēl viens jautājums. Tas, ka ļoti izglītoti cilvēki no Eiropas dienvidu valstīm dodas uz Eiropas ziemeļiem. Paldies! Tagad uh, Džina Lamberte no Zaļo grupas no Nodarbinātības komitejas. Paldies! Daudzi no mums ar nepacietību gaida šo jauno prasmju darba kārtību. Mēs gribētu uzzināt par grafiku. Uh, daudzi runā par pamata prasmēm, tātad lasīt, rakstīt prasmi, digitālajām prasmēm, bet Es gribētu atsaukties uz zaļo nodarbinātības uh, ziņojumu, par ko parlaments nobalsoja pagājušā gada jūlijā kur bija runa arī par to, kā cilvēkus informēt par vides ilgtspējas jautājumiem, par resursu efektīvu izmantošanu darba vietā. Tātad tās arī atzīt par tādām mm, pamatprasmēm. Neko pagaidām jūs par šiem jautājumiem nesat teikusi. Tālāk par kontekstu, kurā šīs prasmes būtu jāskata par inženierzinātnēm, matemātiku un citiem priekšmetiem. Šeit ir atpalicība. Un mēs uh, esam apsprieduši šo jautājumu dažādās parlamentu komitejās, bet programma jopro, problēma joprojām pastāv. Tālāk jautājums par uh, ieinteresētām pusēm, ko pieminēja Harkins kundze, un arī par vietējām reģionālām pašvaldībām, kāda ir to loma šīs uh, prasme darba kārtības attīstībā un īstenošanā. Paldies! Thank you very much. Zaļo pārstāve no kultūras komitejas. Paldies! Es pārstāvu Velsu apvienotajā karalistē, un mums ir ļoti veiksmīga pieredze attiecībā uz Eiropas sociālā fonda finansētu prasmju programmu. Tā tiešām um, at, sniedza atbalstu uh, darba devējiem un palīdzēja labāk orientēt apmācības pasākumus svarīgi ir gan darba meklētājiem, gan jauniešiem, kuri uh, tiek pieņemti darbā kā mācekļi un tiem, kas uh, vēlas iekārtoties darbā. Tāpat būtu jādomā par uh, mazajiem uzņēmumiem, kuri daudz efektīvāk veido jaunu darba vietas, mācekļu vietas. Es gribētu jautāt, vai šajā prasmju Eh, stratēģijā jūs pievērsīsiet uzmanību arī mazajiem un pavisam maziem uzņēmumiem. Tāpat mana kolēģe uzdeva jautājumu par pašvaldībām, vietējām un reģionālām pašvaldībām un to lomu šajā uh, kontekstā. Paldies! Laura Džēja, FDD grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms paldies abiem komisāriem, kuri mūs eh, diezgan labi informēja par šiem jautājumiem. Man varbūt pietrūka dažu detaļu. Tagad par jautājumiem, no kā mēs nevaram izvairīties, proti par to, kā kultūras un uh, materiālā nabadzība ir savstarpēji saistīts un ka mums ir jāaizpilda šis prasmju rops, lai cilvēki varētu atrast darbu. Mums ir jārisina nabadzības problēma, kas skar visu Eiropu, bet dažas valstis no tā cieš vairāk nekā citas. Es eh, piekrītu Kāzas kungām, eh, kurš runāja par ilgtermiņa bezdarbu, kas ir smaga problēma. Protams, komisāra priešlikums ir ar labiem nolūkiem izstrādāts, bet tas tomēr ir ļoti teorētisks par kvalifikācijas celšanu. Tas ir tikai daļējs risinājums. Nodarbinātība un nodarbinātība vai šīs lietas ir saistītas, vai tas ir viens un tas pats. Būtībā tas nav viens un tas pats nodarbinātība un nodarbināmība. Uh, vai cilvēks strādā tikai, nu, lai uh, izdzīvotu, vai arī izmanto iegūtās prasmes. Esmu 15 gadus strādājis dažādās jomās. Un, uh, nu, daži šie darbi nebija atbilstoši manai kvalifikācijai, tomēr es daudz ko iemācījos. Un, protams, šie startup uzņēmumi ir labi, bet Mums jāpalīdz eh, jauniešiem veidot eh, šādi uzņēmumi un jaunas darba vietas, bet nevis vienkārši tos radīt un pēc tam pārdot, lai iedzīvotos. Paldies! Merci. Dominiks Martēns no Nodarbinātības komitejas. ENF. Eh, paldies, jā, es dzirdēju daudzas uh, labas lietas, saprātīgas lietas par digitālām prasmēm jauniešiem, par profesionālo izglītību, mācekļa vietām, par praktisko iemaņu apgūšanu, par uzņēmēju darbības prasmēm, par atbalstu un par iegūtās pras, prak, iegūto prasmju atzīšanu. Jā, tas viss ļoti labi, lai uzlabotu konkurētspēju no vienas puses, lai cīnītos pret nevienlīdzību no otras puses. Bet no, man tomēr jāatzīst, ka man ir bail, es mm, nesaprotu, kas te notiek. Man izklausās, ka mēs esam 60. gados jaunatīstības valstu kongresā, ka mēs esam atgriezušies pagātnē Un tāpat laikā mēs taču esam eh, nodarbinātības kultūras eh, komiteja kopīgā sēdē 2016. Eh, gada 18. aprīlī. Mēs dzirdam, ka piektā daļa pieaugušo ir analfabēti, ka ir 9 miljoni uh, nabadzīgu cilvēku, bet mēs taču esam uh, viena no, uh, viens no bagātākiem pasaules reģioniem. Protams, Tisens kundzes teiktais ir atbalstāms, bet uh, nu, tikai viss var darboties tad, ja uzņēmē, uzņēmē būs gatavi pieņemt darbā strādājošos, bet mēs tikai iznīcinām visu laiku uzņēmums Eiropā. Paldies! Tagad no kultūras komitejas. Paldies, komisāra un komisārs kundze. Es saprotu, ka komisijas nākošā uh, iniciatīva būs vērsta, lai uzlabotu jauniešu nodarbinātības uh, spējas. Tas ir ļoti svarīgi, ņemot vērā to, kāds ir uh, jauniešu bezdarbs 50% pa dažviet, un uh, ir valsts, kurā tas ir vēl augstāks uh, kopš jauniešu uh, darba iniciatīvas ieviešanas, kā piemēram Francijā. Uh, kā to risināt. Pastāv risks, ka tiks eh, privatizēta izglītības eh, joma un ņemot vērā arī eh, finansējumu valsts skolām, mm, kāds šis darbosies. Ir skaidrs, ka nepieciešams veicināt sasaist ar uzņēmumiem, ar MVU, bet šī sistēma Bet eh, jānodrošina visiem iespēju vienlīdzības. Pastāv risks, ka privātie izglītības nodrošinātāji nevēlēsies uh, uzņemt audzēkņus ar eh, kādām īpašām vajadzībām, un, jo tas tikai roda papildus izmaksas. Tātad man ir trīs jautājumi, Navračiņš kungs. Uh, Vai jūs eh, saglabāsiet finansēšanas programmas balstoties uz eh, sniegumu un eh, vai tikai balstoties uz kvantitīviem indikatoriem? Kā ar kompetencijām izglītības jomā, ar jauniem instrumentiem, kā piemēram Eiropas certifikācijas instruments? Un trešais jautājums, varbūt nedaudz līdzīgs jau kolēģi jautājumam, šajā jauno prasmu programmā. Vai jūs varētu noslēgt, saka priekšsādātāju, jo jūs laiks ir izsmelts? Uh, and, and 50, Jūs runājat minūti 50 sekundes, saka priekšsēdētāji. Tagad piecas uh, minūtes katram komisāram atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem. Un gribu jūs informēt, mums vēl būs trešais rauns pēc šīm divām atbildēm, tā tad brīvi. Uh, Eh, deputāti varēs uzdot jautājumu, bet tikai minūte varēs uzdot jautājumu, bet tas būs pēc sniegtajām atbildēm. Lūdzu, tagad, kurš tad no jums vēlētos sākt pirmais? Navračič kungs, lūdzu, tad jums pirmiem vārds. Jā, burtiski pārsteigumos. Pirmām kārtām eh, darbs un nodarbinātība lai cilvēki būtu nodarbināmi, lai viņiem būtu šādas spējas, jā. Tātad šī nodarbinātība būtu iespēja, bet darbs eh, tas ir fakts. Tātad jāveicina cilvēki, lai viņi būtu nodarbināmi. Uh, bet ir grūti, jā, protams, iesaistīt skolas nodarbināt, um, darba devējs. Uh, tas ir izglītības iemes um, uzdevums droši vien dot uh, jauniešiem šīs prasmes, lai viņi būtu funkcionēt spējīgi darba tirgu, un tas ir uzdevums mums. Mums tad ir jāmāca skolotājs pasniedzējs, lai viņi dotu jauniešiem šīs nepieciešamās prasmes un iemaņas, tāpēc. Es ar prieku sadarbojos ar Taisens kundzi, jo uzskatu, ka Eh, tas ir tāds ļoti devums no mana portfeļa puses, eh, kaut gan galvenā atbildība šai ziņā ir eh, taisnības kundzes jomā. Tālāk finansēšana jauniešiem ar kādām īpašām vajadzībām vai tiem, kas ir nelabvēlīgākā situācijā skolās un lai viņi būtu labāk sagatavot darba tirgumu. Mums ir daudz dažādas sociālās iekļautības projekti, arī Erasmus. Tagad mēs strādājam lai Erasmus Plus eh, projektus padarītu pieejamākus tiem, kas ir neizdevīgākā, nelabvēlīgākā situācijā, bet mums ir eh, jārespektē eh, subsidiartāts princips. Tātad mēs nevaram kaut kā tieši iejaukties izglītības sistēmās, mēs varam palīdzēt dalību valstīm Um, labāk sagatavoties, lai varētu labāk palīdzēt jauniem cilvēkiem, kas nāk no nelabvēlīgākas vīdes, lai viņiem palīdzētu darba vidū, bet tas arī viss, ko mēs varam darīt, jo pastāv šis subsidiētās princips. Paldies Navračiš kungam un tagad Taisens kundzei vārds. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Jā, es arī centīšos izteikties eh, pēc iespējas īsāk, protams. nepieciešams eh, prasmi līmenis un aktīva līdzdalība, un, bet tādā veidā vien nevar radīt darba vietas, un šī um, politika to nenodrošinās. Mums ir nepieciešams radīt pareizo vīdi, tātad īsto makroekonomisko vīdi un uzņēmēdarbības vīdi kas varētu mums palīdzēt. Tas ir Eiropas investīcija, strateģisko investīciju fonds, kuram vajadzētu mm, palīdzēt, eh, piesaistot arī privāto kapitālu, piesaistot privātas investīcijas. Bet ārpus šiem makroekonomiskiem aspektiem ir nepieciešama arī darba tirgus atbilstoša politika jānodrošina, lai strādājošiem būtu nepieciešamās prasmes, lai tad, kad rodas šīs darba vietas, lai viņi varētu piedalīties uh, un uh, iegūt šīs darba vietas. Tā tad ir uh, no vienas puses jāstrādā pie šīm prasmēm, bet ir nepieciešams labāks tāds adekvātums atbilstības starp darba tirgus vajadzībām un uh, izglītības uh, piedāvātajiem uh, rezultātiem. Mūsu jauno prasmu programmu, un tas nav nekāds noslēpums, tās galvenais mērķis ir izaugsme un uh, nodarbinātība. Tas ir komisijas uh, logos, auklis un. Uh, Tas notiek sabiedrībā, kurā notiek demokrātiskās izmaiņas, tātad šie aspekti būs mūsu rīcības pamata akmeņi, un tie ir vien vairāk un vairāk, protams, tiek vērst tieši uz pilsoņiem. Mēs zinām, ka Eiropa ir ne tikai tas, bet tas ir svarīgi mums un mūsu pilsoņiem, tātad uh, šī piedalīšanās sabiedrības procesos tālāk, jo šis smadzeņu potenciāli noplūda. Uh, Jā, tā tad tiek izglītot cilvēki un tie aizplūst kaut kur citur. Jā, šis risks, protams, pastāv un no mūsu puses arī mobilitāte ir iespēja. Ir jāapzinās, ka arī mobilitāte ir cirkulāra. Ir cilvēki, kas aizbrauc, tad, kad viņi neatrod darbu, bet eh, arī viņi brauc, lai skatītos, kas notiek citur, un pēc tam viņi atgriežas, jo varbūt viņi konstatējuši, ka citā valstī nemaz nav tas tik eh, labāk, tik daudz labāk. Mm, tālāk, tad tās augtās zaļās darba vietas. Jā, reģionālie un vietējie aspekti, tātad šie līmeņi ir jāpiesaista. Ir nepieciešams attīstīt prasmes šīm tā sauktām zaļajām darba vietām. Ir pilnīgi skaidrs, ka Eiropā ir pārāk maz cilvēku, kuriem ir specifiska konkrētu prasmu. Bet Nav arī tāda globāla pieeja, ko mēs varētu pievērot. Mums ir jāskatās, kādas ir vajadzības, kādi ir trūkumi konkrētās eh, vietās, kas iztrūkst. Ir jāskatās katrā valstī, reģionā. Tātad ir nepieciešams vietējās reģionālās stratēģijas. Eiropa var palīdzēt eh, ar sociālā fonda palīdzību, bet te runa par tādu evolūciju visas Eiropas eh, kopumā, bet, protams, arī vietējā reģionālā līmenī. Tātad šīm stratēģijām ir jābūt attiecīgi pielāgotām. Tālāk, nabadzība. Nabadzība ir saistīta ar eh, prasmēm. Nabadzība izslēdz pilsoni, cilvēku no daudzām lietām. Tātad, cīnoties pret nabadzību, ir jās, jācīnās visās frontēs, jāsāk saulēcīgi, un tāpēc arī savās valsts specifiskajās rekomendācijās Eiropas pusgada ietvaros esam uzrakstījuši ieteikumus dalību valstīm, lai tās rūpētos, nodrošinātu, lai jau darbotos eh, ar bērniem, jo tas jau sākas jau pirmskolas eh, aprūpas iestādēs, bērndārzos, jā. Bērns eh, tātad neuzturas ģimenē, ja viņš apmeklē bērndārs, tad tur ir jādod zinātnes prasmes, un ir daudz cilvēku, kuriem ir grūti saskaņot privāto un darba dzīvi, un viņi nenopelna pietiekam daudz, lai savilktu galus, un ir jāpalīdz šīm ģimenēm. Uh, jāpalīdz šo ģimeņu bērniem virzīties uz priekšu, jānodrošina tā tad uh, iespējas bērniem, jānodrošina tas, kas viņiem ir nepieciešams, lai mēģinātu kompensēt šīs grūtības, ar kurām viņi varbūt saskarās konkrētās ģimenēs. Tātad mums ir nepieciešams uh, nodrošināt līdzsvaru starp uh, privāto un darba dzīvi. Tas ir nepieciešams ne tikai sievietēm, vīriešiem, bet arī bērniem. Tātad arī viņiem tā ir tāda milzīga problēma. Tas attiec gan uz vecākiem, vienģimenes, eh, vienvecāku ģimenēm, tāpat arī uz eh, pāriem. Tālāk par eh, bezdarbu, ilgtermiņa, ilg, ilglaicīgu bezdarbu. Varbūt, ka parlaments ir aizmirst, ka mēs esam izstrādājuši rekomendācijas attiecībā uz šo ilglaicīgo bezdarbu un uh, Atkal, jā, dalību valstīm un reģioniem ir nepieciešams veikt struktūrāls izmaiņas darba tirgu, lai šī ilgtermiņa bezdarbnieki varētu uzņemt kaut kādus kontaktus ar eh, darba pasauli. Ir nepieciešami šie kontakti, lai varētu saprast specifiskās problēmas un varbūt konkrētā gadījumā pakāpeniski varētu tomēr piedāvāt kaut kādu darbu, lai cilvēkam, kā es teicu, rastos šī iespēja atgriezties darba tirgu. Un es domāju, ka šī individualitātā pieeja darbojas nevis tāpēc, ka mēs to esam ierosinājuši, tā nav, bet tāpēc, ka mēs uh, esam izteikuši savus priekšlikumus par labākās prakses un pieredzes apmaiņu, tātad eh, skatīties, kas eh, strādā katrā valsti reģionā un skatīsimies, kā to labāk nodot citām valstīm reģioniem. Liels paldies, dāmas un kungi! Paldies, un tagad dosim vārdu deputātiem, kas jau ir lūguši vārdu. Mums ir ļoti īslaiks iespējams pieejams, tātad vienu minūtu uzdoš, uzdot jautājumu un piecas minūtes e, kopā komisāriem atbildēt uz jautājumiem. Mums jau ir pieteikušies 11 deputāti, kas vēlas uzdot jautājumus, tā ka lūdzu tiešām vienu minūtu un pēc vienas minūtes man nāksies jūs pārtraukt, jo pretējā gadījumā mums e, neizdosies laika grafiks saglabāt. Uh, eh, Saķie kundze no tautas partijas, tātad jums pirmajai vārds. Paldies priekšsēdētāji. Tātad četri punkti, kuros gribētu uzklausīt komisāru viedokli pirmām kārtām. Uh, šis bāzes uh, iegūšana, lasīt, rakstīt, rēķināt, kādā veidā varētu prasīt no dalībvalstīm pilnīgu atbildi, atbildību par šīs bāzes nodrošināšanu. Ja cilvēkiem nav šādas bāzes, viņiem nav attīstības iespējas. Otrais. Uh, Kādā veidā jūs uh, vēlaties, domājat, uh, nodrošināt konverģenci starp uh, izglītību uzņēmumiem, kas un digitālajām iemaņām, kas ir nepieciešams nekavējoties. Tātad šīs lietas, kā jūs paredzat to konverģenci, trešais punkts. Par komunikāciju. Komunikācija, kā jūs teicāt, starp šiem izglītotājiem, kuriem jānodrošina atbilstošas prasmes, uh, un uh, uzņēmējiem, kuri ir apgriezti proporcionāli šiem izglītotājiem un saka, ka nav atbilstošas kompetences un iemaņas. Nu tad kādā veidā mēs varam uzlabot šo uh, komunikāciju. Tātad tas ir jādara ne tikai attiecībā uz mācekļu programmām, bet visu izglītību. Un pēdējais punkts, kādā veidā mēs varam uzsvērt uh, tātad eh, kuriklam vītai, lai tur atspūgļotās prasmes, nevis, eh, teiksim, diploms, eh, lai vairāk atspūgļotās šīs transversālās prasmes. Paldies, saka priekšsādātājiem, arī Rēna SND. Sī, madame la prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmais jautājums attiecas uz izglītību. Mums ir pīzas pētījumi, kas liecina, ka Eiropā problēmas ir nevis ar izcilību, bet gan tas, ka uh, skolu sistēmā ir liela nevienlīdzība. Kā uh, komisija domā nodrošināt uh, vienlīdzību, līdztiesību Par to mēs šodien esam runājuši. Otrakārt par šīm prasmēm piekrītu komisārei Taisenē, ka ir jāinvestē prasmēs, bet diemžēl ir arī tāda pieredze, ka ir investēts daudz darba intensīvās nozarēs, piemēram, uh, celtniecībā, bet uh, sociālā dempinga dēļ izrādās, ka šie cilvēki nevar atrast darbu, jo ir citi darbinieki, kas uh, izmaksā uz pusi lētāk un tepat uh, Eiropā. Uh, Trešais jautājums um, ir, uh, tiek īstenots taupības programmas, tās ietekmē zināšanu līmeni. Protams, uh, šie rezultāti neparādīsies tūlīt, bet ja mēs turpināsim šīs taupības programmas, tad rīt un pēc 20 gadiem cilvēki būs mazāk kompetenti. Paldies! Merci, Madame la Présidente, Madame la Komisāra, Monsieur. Sanders kundze. Paldies, komisāra eh, kundze, komisāra kungs. Es gribētu runāt par diviem jautājumiem. Pirmkārt, par mobilitāti. Manuprāt, šeit daudz kas ir darāms, lai veicinātu mobilitāti, it īpaši attiecībā uz mācekļiem. Mūsu rīcībā jau ir virkne instrumentu, tā skaitā Erasmus Plus programma. Tomēr uh, pastāv eh, diezgan lielas grūtības eh, izmantot eh, šo programmu, jo tie ir jaunieši, ir problēmas ar ap, apmešanās vietām, transporta problēmas vai kaut kas tiek darīts, lai šīs problēmas risinātu. Un otrs jautājums ir uzņēmēju, uzņēmēju vadītāju uh, Uh, mobilitāte. Un arī varbūt attiecībā uz uzņēmējiem mēs varētu izmantot Erasmus programmu. Un trešais uh, jautājums ir uh, problēmas pierobežu teritorijās, kur pastāv konkurence attiecībā uz prasmēm. Teiksim, ir dalība valstis, kuras izglīto noteikti speciālisti, piemēram, uh, pulksteņmeistars, un pēc tam citas valsts šos uh, speciālistus pārvielina. Tagad Julija Vārda no kultūras komitejas. Paldies divīs jautājumi. Pirmais. Uzņēmēja darbība, protams, ir ļoti būtiska, bet, nu, to sasaistīt ar attieksmi un vērtībām, uh, arī tas ir būtiski, kā jūs to norādījāt. Svarīgi ir uh, pievienot uzņēmēju darbībai vārdu sociālā uzņēmēju darbība. Tas nozīmē, ka jaunieši ne tikai iegūs prasmes, iemācīsies nodarboties ar uzņēmēju darbību, bet arī būs uh, aktīvi sabiedrības locekļi. Nākamais jautājums. Svarīgi ir uh, nojaukt robežšķirtni starp radošumu un pamatprasmēm, jo arī zinātniekiem ir jābūt radošiem, viņiem jāspēj iztēloties, kāda būs nākotne, un bez uh, mākslas uh, iemaņām prasmēm tas nebūs iespējams. Tātad mums vajadzētu arī mākslas izglītību iekļaut programmās, jo tā ir ļoti nepieciešama. Tomas Mans, ETP, paldies! Mani ļoti priecē, ka nodarbinātības un kultūras komiteja strādā kopā. Vienā no mūsu ziņojumiem bija uh, runa par uh, profesionālās kvalifikācijas atzīšanu Eiropā. Mēs uh, zinām, ka var veicināt vēl informācijas apmaiņu starp dalību valstīm un varbūt vajadzētu visā Eiropā izplatīt duālo izglītības sistēmu, kas dažās valstīs darbojas ļoti veiksmīgi. Uh, visi, protams, uh, pazīst uh, šos Facebooks un Google un uh, prot tos izmantot, bet eh, par eh, šīm so, digitālām prasēm tas nozīmē, ka uzņēmēji var savus darbiniekus nodarbināt jebkurā brīdī, bet mums ir jādomā arī par sociālo atbildību un aizsardzību šai kontekstā. Paldies, eh, Šodros kundze no ETP kultūras komitejas. Vēlos pateikties abiem komisāriem par to, ka viņi arī sazinās savā starpā un sadarbojas, tas ir ļoti būtiski, jā, lai tiktu ņemta vērā institucionālā sistēma šai jomā. Man ir jautājums. Komisāri norādīja, ka viņa vēlas uzlabot prasmju līmeni un ka pietrūkst 20% prasmju. Es gribētu zināt, vai jums ir paredzēts kāds grafiks šīs politikas īstenošanai. Mēs eh, šā gada beigās eh, uzzināsim rezultātus par 2015. gada PISA eh, pētījumu, un tad mēs arī uzzināsim, vai ir izdevies uzlabot lingvistiskās prasmes, matemātikas prasmes Gribu teikt, ka visās Eiropas skolās, ne tikai Čehijas republikā, ir uh, zināmas problēmas, ka ir uh, pietrūkst disciplīnas un vajadzētu arī apmācīt uh, pasniedz skolotājus, kā strādāt ar šādiem skolēniem. Šulces kungs no ETP. Es pirms 18 gadiem esmu beidzis skolu un jau toreiz runāju, ka skolotājiem ir nepieciešama augstāka kvalifikācija digitālajā jomā. Nu, jautājums, kas tad ir noticis pēdējo 18 gadu laikā? Un vēl viens jautājums. Manuprāt, izglītība nav saistīta ar darba tirgus prasībām. 13% skolu beidzēju strādā eh, darbā, kas eh, ir ar zemāku eh, kvalifikācijas līmeni nekā tas, kas viņiem ir. Un tas nozīmē, ka ir daudz neliederīgi naudas izmantots Eiropā, ko varētu novirzīt citiem pasākumiem un kā uh, komisija varētu atbalstīt dalību valstis, lai šī kvalifikācija būtu orientēta uz darba tirgus prasībām. Paldies! Eh, thank you. And now Luigi Morgan. Paldies, Luigi Morgano no SND kultūras komitejas. Tā tad jautājums par apmācību un prasmēm, uh, augstākajā izglītībā un arodapmācībā. In particolare però è noto. Tā tad ir jānodrošina tas, lai cilvēki būtu nodarbināmi. Zinātniskās pētniecības zināšanas ātri virzās uz priekšu, tāpat arī tehnoloģijas biznesa jomā un vispārīgā līmenī Ir daudz dažādu pētījumu, kas ir parādījuši, ka turpmākajos desmit gados būs simtiem profesiju, kuru nosaukums mēs pat nemācēsim izrunāt. Mans jautājums ir tāds, vai ir kaut kas tāds, ko jūs esat iekļāvuši sajā, sav, savā nākošajā iniciatīvā un ko Navračiņš kungs uh, šodien pieminēja. Jūs runājāt arī par uzņēmēju prasmju attīstīšanu jauniem eiropiešiem. Komisāra Tīsens kundze teica, ka būtisks naudas summas tam būs pieejams. Pastāv finansējuma problēma, bet pastāv arī faktiskās piekļuves problēmas. Tāpat arī stimuli finansējumu nodrošināšanai maziem un vidējiem uzņēmumiem. Vai kaut kādā veidā komisija varētu šo problēmu risināt kā tādu kopumā? Vanden Kandelāra kungs nākošais no tautas partijas. Paldies, jā, jūs ļoti pareizi izrunājāt man uzvārdu, pilnīgi pareizi. Es pozitīvi vērtēju to, ka uh, komisija paredz uh, tātad nodrošināt šo pārēju starp uh, darba vidi un uh, izglītības vidi. Tātad tam ir jābūt tādā redzamā veidā, bet man ir jautājums, kādā veidā konkrēti Eiropas līmenī jūs vēlaties šīs neformālās eh, prasmes eh, nostādīt eh, zināmā līmenī, lai varētu skaidrāk notikt arī šī komunikācija par prasmēm tādā veidā, lai arī ceļš uz šīm zaļajām darbvietām būtu vienkāršāks lai būtu pietiekami skaidrs, redzams šīs reālās prasmes, kādas katram cilvēkam ir Elga Trupel, tagad no zaļiem lūdzu. Paldies! Mēs te runājām par dažādiem uh, spēlētājiem izglītības jomā un kā nodrošināt uh, šīs horizontālās iemaņas, un tāpēc uh, man ir jautājums, vai jūs ņemat vērā arī jaunatnes organizāciju lomu, jo ir ļoti svarīgi arī tīri sociālā ziņā iekļaut, ietvert šos jauniešus, ir tīpaši tos, kas ir nelabvēlīgākā situācijā. Un nākamais jautājums, vai jūs esat gatavi pieņemt eh, šo sadarbību starp eh, eh, formālās un neformālās izglītības nodrošinātājiem, lai nodrošinātu labāku prasmi attīstību, tātad kā labāk iekļaut lielāku skaitu cilvēku un ne tikai tos, kas jau ir tādā daudz maz privileģētākā situācijā. Paldies! Paldies! Milāns Zvērs no Tautas partijas. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies uh, komisāriem par uh, sniegtajām prezentācijām un arī atbildēm. Man ir prieks, ka uh, komisāri sadarbojas un šo tēmu arī prezentē kopā. Izglītība ir ļoti svarīga. Un arī tur jāsadarbojas. Man ir prieks, ka mēs runājam par pareizajiem īstiem jautājumiem runājot par izglītību un tās augtajām bāzes vai pamata prasmēm. Dažas valsts ir eh, pārcentušās, tās pārāk lielu uzsvaru ir likušas uz uh, humanitārajām zinātnēm un nav likuši pietiekam uzsvaru uz zinātnēm, un tas nav pareizais virziens. Mums nepieciešams aptvērt savu skolas un izglītības sistēmu Mm, vairāk uh, tieši uzņēmējdarbības iemaņām un tiem uzņēmiem, kas vēlas sadarboties, un tādā veidā arī bērni iemācīsies labākas iemaņas. Mm, cienījamie komisāri, vai jūs uzskat, ka Eiropas programmām ir uh, laba ietekme uz mūsu skolu sistēmām? Te es domāju arī par jaunatnes garantēju, uh, lai samazinātu šīs izmaksas. Paldies, un tagad došu vārdu komisāriem, sākšu ar Taisenes kundzi. Tātad 5 minūtes jums ir kopā abiem komisāriem. Tātad jums jāiekļaujas šajā laikā. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Es centīšos izteikties pavisam īsi, bet nu nav viegli atbildēt uz 4-5 jautājumiem burtiski pāris minūtēs. Nu, tāpēc atvainojos kolēģiem, jā, neatbildēšu uz visiem jautājumiem, bet nu mēģināšu darīt, ko varu. Lasīt, rakstīt, rēķināt. Tās ir bāzes eh, prasmes, eh, kā lai nodrošina darbu pie šīm kompetencēm, pie šīm prasmēm, ir svarīgi. Ir pilnīgi skaidrs, ka tie, kas eh, organizē, kam ir šīs organizācijas pilnvars, tiem jānodrošina šīs bāzes prasmes, un jāsaka, dažkārt līmenis nav atbilstošais. Sava, piemēram, arī uzsver, ka neesam labākie skolnieki klasē, mēs runājam par visu pasauli, un tāpēc mums ir nepieciešams mainīt šo paradigmu. Tātad kādā veidā? Ehm, tas ir tiem, kas organizē, kas ir atbildīgi par izglītību, tātad tie, kas izstrādā mācību programmas skolām. Tas nav mums, tas nav mūsu ziņā kompetencija nākt lejā ar kaut kādiem vienotiem, vienādotiem risinājumiem visās valstīs, visos reģionos, bet, protams, ir globālā līmenī uz to jāskatās un kaut kas jādara. Ko mēs ceram panākt Eiropā, ceram, ka varēs tikt nodrošināt labākās prakses apmaiņa un varam censties apvienot visus iesaistītās puses tādā veidā, lai varētu labāk izmantot šo pieredzi komunikācijas starp uh, uzņēmēji, uzņēmējiem un uh, izglītības pasauli. Tas ir ļoti svarīgi. Un vēl viena lieta dalību valstīs, kad mēs skatāmies uz valsts nodarbinātības uh, dienestu. Uh, Tā ir parasti centrālā organizācija, kurā iesaistās darba ņēmēja, darba devēja. Es domāju, ka nākotnē vajadzētu centties paredzēt šādus struktūrētus kontaktus ar uzņēmumiem. Un par detaļām atkal, nu tur atkal vēl subsidiātāts princips, bet es domāju, ka šāda veida formula varētu nodrošināt labāku izglītību, un to mēs esam iemācījušies. Un ko darīt, lai padarītu reālāks, redzamāks šīs eh, prasmes, tātad gan formālās, gan neformālās, es domāju, ka nepieciešams eh, mm, balstīties uz Eiropas sistēmu, un mēs paredzam to pārskatīt tā, lai prasmes tiktu labāk atzītas un lai tās arī būtu redzamākas. Tas nozīmē, ka cilvēki, kas meklē darbu, ka viņi var eh, tātad demonstrēt savas eh, prasmes, pat ja tās nav formālā izglītības ceļā iegūtas. Un par izglītību. Mēs zinām, ka ir eh, cilvēki, kas atroda darba vietas, un ir cilvēki, kas ir tādā nelabēlīgākā situācijā jau sākot no izglītības un no sākuma. Un Tas mums ir jāpaturprātā runājot par konkrētajām valsts rekomendācijām. Tātad nodarbinātība, kompetences, tas viss ir ļoti svarīgi. Šis pārobežu raksturs un mobilitāte un tas, ka valstī ir jānodrošina laba izglītība un viegla pāreja uz eh, darba vietu, vai arī jānodrošina mobilitāte mm, citu valstu virzienā. Nu, tas viss ir ļoti labi. Mēs dzīvojam atvērtā tirgu. Katrai dalību valstī ir jānodrošina iespēja izmantot Eiropas iekšējā darba tirgus iespējas. Tas nozīmē, ka cilvēks var strādāt ārzemēs. Bet jānodrošina, lai tas notiek tādā cilvēku cienīgā un vienlīdzīgā veidā. Nevar cilvēkiem pārmest mobilitāti un uh, neļaut viņiem izmantot viņu prasmes. Mēs nevaram kaut kādā veidā sasaistīt valsts iegūtās kompetences un liekt mobilitāti. Tālāk, eh, tehniskā izglītība, Tomas Manna kungu uzdotais jautājums, jā, es varu tikai piekrist, ir jānodrošina, lai labākās metodas tiktu rastas, lai labāk nodrošinātu profesionālo izglītību nav pietiekama cieņa šāda veida arod izglītībai, un tas ir jāpanāk, jānodrošina mūsu sabiedrībā. Tātad nepieciešams šīs praktiskās uh, iemaņas, un tām ir jāpiešķir atbilstoša vērtība un uh, status, un es zinu, ka visās valstīs tā nav. Un tālāk uh, izglītotāju prasmes, iemaņas nepieciešams, lai izglītotāji paši būtu labi, labi izglītoti. Un jau 18 gadus jau trūkst apmēram digitālo iemaņu prasme, prasme, bet uh, viss šis trūkums vēl tikai padziļinājies. Pēc 18 gadiem informātikas joma ir tik ļoti virzīsies uz priekšu, ka šo robu nav izdevies aizpildīt, tas ir palielinājies. Un es domāju, ka uh, tas tikai attīstās eksponenciālā veidā. Tā tad ir nepieciešams spēt pielāgoties ar vien vairāk, un tas attiecas arī uz uh, tiem, kas māca pasniedzējiem. Viņiem arī ļoti ātri ir jāspēj pielāgoties sabiedrībai. Paldies! Paldies! Thank you very much. Um... Paldies! Saka Navračič kungs. Arēnas kundzei atbildēšu sekojošo. Ir um, vairāk ļoti būtiski dokumenti, pie kuriem pieturamies eh, IT 2020, eh, Eiropa 2020, un mēs eh, pārskatām katru gadu, kā tie tiek izskatī, izpildīti. Un katru gadu mēs pārbaudām, vai tiešām dažādas sistēmas neveicina sociālo izstumtību. Mums ir ļoti labas iespējas panākt 2020 mērķus, un mērķis bija 20% 10%, bet mēs to esam jau pārsnieguši un esam tagad 11% līmenī. Tā tad līdz 20. gadam samazināt skolas pamešanu par 10%, kā jau teicu, mēs to esam pārsnieguši un 11% un terciārās izglītības mērķi arī mēs sasniegsim, tas jau šobrīd ir skaidrs. Vēlreiz par Eiropu 2020 mērķiem. Esam ļoti labā situācijā. Un mēs atbalstam dalību valstu izglītības sistēmas. Un Parīzes deklarācija un IT 20, 2020 šajos abos dokumentos runa iet par sociālās iekļaušanas elementāro dimensiju. About the mobility of, of uh, apprentices. Par uh, prakses vietām. Eiropas parlaments ir paziņojis par pilotu projekta uzsākšanu lai mēģinātu mudināt dalību valstis garākiem prakses laikiem. Šobrīd Erasmus Plus sponsorē apmēram 2-3 nedēļas, tas ir ļoti īss periods praksē, un tagad pilotprojekts, kurš paredz, ka dalību valsts savā starpā sadarbojoties varēs šo prakses laiku pagarināt. Divi mēneši, pat 12 mēneši, tātad tas ir būtisks, eh, būtisks solis uz priekšu. Un ja šis pilotprojekts veiksmīgi darbosies, Tad domāju, ka Erasmus Plus programmas ietvaros vai arī no sociālā fonda mēs radīsim līdzekļus, lai šo projektu viseiropeizētu. par STEM and STEAM. Piekrītu, ka mums ir jānojauc spēkā esošie mūri starp radošumu un akadēmiskumu, un šīs abas dzīves jomas vajadzētu vairāk tuvināt vienotrai. Mums ir vairāki projekti tā saucamajā radošajā Eiropā, kuri dodas šajā virzienā un mēs esam izveidojuši Eiropas eh, inovāciju un tehnoloģiju institūtu, kura galvenais uzdevums tiešām ir savienot kopā akadēmisko domu ar radošo potenciālu. Un šī institūcija īsteno vairākus pārobežu projektus eh, tieši šajā radošuma un akadēmiskuma saskars līnijā. Tā ir inovācija, radošums un biznesa dzīve. Un tikai tāpēc, ka akadēmiskā zināšanas un akadēmiskā vide ļoti ātri noveco, mēs uzsveram arī prasmju nozīmīgumu lai studentiem tiktu mācītas arī sociālās zināšanas, kuras e, ātrāk var piemēroties mainīgajiem darba tirgus apstākļiem. Mēs e, vēlamies studentiem mācīt sadarba spējas iemaņas, e, sarunvešanas iemaņas, kas ļautu jauniešiem rast labāku un stabilāku vietu ātri mainošajā pasaulē. Uh, with, with the, with the... Sadarbība ar jauniešu organizācijām un interešu organizācijām. Protams, mēs to darām. Iepriekšējās divās nedēļās es organizēju divas, tikšano, divas tikšanās ar uh, jauniešu organizācijām, kurās diskutējām par eh, problēmām saistītām ar ekstrēmismu, radikalizāciju, bet eh, arī par darba tirgus specifiku. Jaunieši, kuri nāk no netik labvēlīgas sociālās vides, tieši runāja par radikalizācijas risku un par to, ka kāds, kādi būtu politiskie risinājumi šai problēmai. Šiem jauniešiem sevi atrast darba tirgu nav nemaz tik viegli. Tātad prasmes, zināšanas un adekvāta nodarbošanās, kas vislabākajā iespējamajā veidā izmantotu jauniešu prasmes un, spē, un attīstītu to spējas. Jauniešu organizācijas ir ļoti aktīvas, un mēs ar tām aktīvi sadarbojamies. Of, uh, in, uh... Mēs uh, mēģinam veidot programmas, kas uh, veidotu tiltu starp formālajām un neformālajām problēma, programmām izglītībā. Uh, Sociālā iekļaušana, sociālā integrācija, sociālie aspekti. Mēs eh, mudinām izglītības iestādes varbūt pārskatīt savu mācību plānu un arī savu izglītības struktūru, lai vairāk izmantotu neformālos izglītības kanālus. Paldies, paldies, saka prieksēdētājs kundze. Uh, īsi komentāri. Divi. Un tie arī būs noslēguma vārdi, vārdi mūsu pirmajai sesijai. Vispirms, es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi, lai mums e, būtu tāda darba metode, kādā darbojamies, tāds darba režīms, kādā darbojamies šodien abas komitejas kopā. Manuprāt, ir ļoti būtiski uzklausīt šo svarīgo jomu, jomu kopumu patiesībā, strādājot abām komitejām kopā. Es tiešām domāju, ka šī jaunā darba metode, proti strādājot kopā, un mēs šeit dzirdējām arī par darbu ministru padomē, bet arī komisijā arvien vairāk notiek sadarbība un darbu pārklāšanās starp dažādiem ģenerāldirektorātiem. Tas ir ļoti svarīgi. Otrais. Tas šeit jau izskanēja, varbūt netika padziļināti analizēts, un tomēr uh, kāda tad ir mūsu sadarbības sfēras, un mēs ceram ne tikai uz sadarbību sociālā jomā, bet arī uz mūsu sadarbību ar jauniešu organizācijām, un tas lielā mērā ir saistīts ar teritoriālo aspektu. Tas jau šeit izskanēja. Šeit eh, pieminējām globalizāciju, izglītības struktūras un izglītības pieejamību. Nevienam nav noslēpums. Mums izglītībā ir jāiesaista arī citas politiķu atbildības, piemēram, sociālā joma, piemēram, ko mēs darīsim ar migrantiem, kur ierodas Eiropā, kāda būs viņu izglītība. Izglītības sistēmai ir jānodrošina labāka kvalitāte. Kā jau jūs teicāt, komis, godātie komisāri, tas eh, nozīmē, ka lēmumi, kas ir pieņemti dalību valstu līmenī, ir jāīsteno. Bet vienlaicīgi arvien vairāk izglītošanās notiek pārobežās un pāri robežām un netradicionālā veidā. Mērķi 2020 ļoti svarīgi, Kā jūs teicāt, tie katru gadu tiek pārskatīti, bet varbūt vajadzētu arī izstrādāt rekomendācijas, ja kas darbojas labi, to turpināt, un ja ne, varbūt pamainīt. Uzskatu, ka būtu jāizveido sava veida Eiropas telpa kompetenču un prasmju apmaiņai. Un esmu pārliecināta, ka tieši šā iemesla dēļ mums vajadzētu sīkāk izprast, kā priekšlikums pārskatīt eh, šo izglītības ietvaru ir labs, bet vēlētos sīkāk dzirdēt ne tikai to, kā tas tiks darīts, kā šis izglītības rāmis tiks pārskatīts, bet um, atcerēsimies, ka izglītība notiek ne tikai skolās. Izglītība nozīmē arī sabiedrības izglītošanu, un šis izglītojošais darbs norit gan darba vietās, gan, neaizmirsīsim, arī institūcijās. Bet uh, mēs nerunājam par eh, vienu modeli, mēs runājam par četriem modeļiem, un tad būtu vērts paraudzīties, kurš darbojas vislabāk. Izaicinājumi mums ir kopīgi, un arī risinājumi ir jāmeklē kopīgi. Mēs runājam par dažādām nabadzībām, un šeit eh, pieminējām izglītības nabadzību, jo šobrīd tas vairs nav pašsaprotami, ka augsti izglītotam cilvēkam būs labi atmaksāts darbs. Tas ir viens, bet otrs arī pamat izglītība pamatkultūra, mūsu kultūras vērtības. Un be, visbeidzot, nevienmēr cilvēkam ir griba vai spēja piemēroties ātri mainīgai pasaulē, un šeit daudz varētu darīt darba vieta. Mūža izglītība arī svarīgs, bet um, vēlētos vēlreiz atgriezties pie instrumentiem. Mums ir instrumenti, kurus varam uh, izmantot. To šeit neatkārtošu, bet varbūt eh, mums ir jābūt drosmīgākiem un radošākiem. Tā tad eh, savērpt kopā zināšanas, partnerību, izglītības sfēru, radošumu, zinātni. To visu var izdarīt, bet pie tā ir jāstrādā. Jūs pieminējāt dažādas Eiropas programmas. Viena no tām Erasmus Plus šobrīd sniedz eh, neiedomājams iespējas, ja tā varētu teikt. Un varbūt, ka ir vēl kādi modeļi, par kuriem mēs nezinām vai kurus pietiekami neizmantojam. Un šeit eh, ir jāpiemina tā saucamās pamatprasmes. Un eh, tas ir jāslēdz kopā ar atbildību. Un visbeidzot par resursiem. Tas ir ļoti svarīgs jautājums, ja mēs vēlamies kaut ko panākt. Es uzskatu, ka e, dalību valstis ar e, kohēzijas fonda palīdzību varētu daudz vairāk darīt izglītībā. Piemēram, EFSA, Eiropas investīcija fonds Mēs sazinājāmies arī ar investīciju banku, un eh, investīcija banka skaidri atbildēja, ka projektu izglītības jomā nav nemaz tik daudz. Kāpēc? Tātad instrumenti ir, bet piedāvātās iespējas netiek izmantotas. Varbūt, ka mums eh, konkrētāk vajadzētu veicināt iedzīvotāju izglītošanu un atsevišķu institūciju zināšanas par to, ka iespējas ir. Es esmu pilnīgi pārliecināta, godātie kolēģi, ka šī mūsu pirmā sanāksme ir tikai pirmais ķēdes posms. Mēs turpināsim strādāt šādā pašā režīmā un šādā pašā gaisotnē. Paldies! Thank you all. I just want... Paldies! Es tikai vēlētos atgādināt Nodarbības un sociālo lietu komitejai, ka mums darba kārtībā vēl ir divi izskatāmie jautājumi, tāpēc lūdzu nodarbinātības deputāti paliekiet, izskatīsim par, sociā, par e, sociālo fondu un globalizāciju. Un kultūras komitejas priekšsēdētāja lūdza koordinatoru dodamies uz ESB DG3. Bene, grazie.